sākot ar 2011. gada 31. māju. Likumdošanas aktu parakstīšana, kas tika pieņemta saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Saskaņā ar 74. pantu šie uh, tiesību akti, to nosaukumu tiks publicēti, jūs to saņemsiet. Un nākošais darba kārtības punkts ir saistīts ar izmaiņām darba kārtībā. Izmaiņas ir tikai vienāda veids. 21. maijā prezidentūra, priekšstādāja konference ir apstiprinājusi pašreizējo darbu kārtību, un tas attiec uz jauno SVF izpildirektora izraudzīšanas procesu un Eirozonas ārējo pārstāvniecību. Tās ir izmaiņas. Šo jautājumu ierosin skatīt pēc Lainena, Lainena kunga ziņojumu par Eiropas vīdes ekonomisko kontiem. Un tad eh, Merci, Monsieur le Président. C'est une demande de. Lūdzu vārds eh, deputātei. Es gribēju izteikties eh, lūdzot, lai Lenina kungs varētu izteikties par Eiropas vidas ekonomiskajiem kontiem. Uh, bet, uh, un, uh, un pēc tam tad tiks skatīts jautājums par jaunā SVF izpildirektoru izraucīšanu. Tam nav kāds politisks sekus, un es domāju, ka to varētu apstiprināt. Lielas paldies, turpiniet priekšsēdētājs. Vai vēl kāds gribētu izteikties par šo jautājumu? Vai kāds gribētu atbalstīt šo priekšlikumu? Šķiet, ka neviens nevēlas izteikties par, vai ir vēl kādi citi komentāri? Paldies, priekšsādātāji! Es uzskatu, ka mēs varam pieņemt šo lūgumu. Neredz nekādu pamatu, kāpēc mums tam būtu jāiebilst pret to. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Vai kāds gribētu izteikties pret šo priekšlikumu? Vai ir kādi deputāti, kas vēlas izteikties pret to? Tā, tad kas ir pār šī priekšlikuma apstiprināšana? Liels paldies, kas ir pret, kas atturas. Priekšlikums ir pieņemts. Līdz ar to debates par jaunā SVF izpildirektora izraudzīšanās procesu un Eirozonas ārējo pārstāv, pārstāvību. Šis jautājums tiks skatīts pēc Lēnina kungs ziņojuma. Tās ir nelielas izmaiņas mūsu šodienas darba kārtībā. Līdz ar to darba kārtība ir pieņemta. Tagad pārējiem pie pirmā darba kārtības punkta. Pirmais punkts ir parlamenta priekšsēdētāja paziņojums par Baltijas valstīs 1941. gadā veikto deportāciju piemiņas dienu. Pēc šī paziņojuma norisināsies īsas debates. Tur varēs izteikties politisko grupu pārstāvji. Viņi varēs bilst dažus svarīgus vārdus. Dāmas un kungi, kolēģi!